Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy, Panie i Panowie. Dāmas un kungi, es gribētu jūs visus sirsnīgi sveikt darbā pēc vasaras brīvdienām.